avant de mon adresse de bienvenue pirms es sveicu Ginejas prezidentu mūsu vidū, man jāinformē jūs par notikumiem Liežā, Beļģijā. Kāds cilvēks ir nogalinājis divus policistus, pēc tam šis, šo cilvēku un policistī nogalināja. Mēs nezinām, vai tas ir teroristu uzbrukums, bet mēs esam šodien kopā ar Beļģijas karalisti, ar Beļu tautu. Mēs esam līdzās ar divu bojāgājušo policistu ģimenēm, divu policistu, kuri tika nogalināti šodien Liežā. Savu līdzjūtību mums apliecina arī Gvinējas republikas prezidents. Mēs nezinām, vai uzbrukuma veicējs bija terorists, bet vēlreiz mēs esam saskārušies ar neizprotamu vardarbību. Bet tagad, dārgie kolēģi, šodien mūsu sēžu zālē mēs uzņemam Gvinējas republikas prezidentu Alfa Kondēju. Jūs, prezidenta kungs, esat trešais Āfrikas valsts vadītājs, kurš mūs uzruna šogad. Jūsu ierašanās